punkts ir eh, deputātes Morenšārķie ziņojums jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu atbalstīto darbības programmu priekšfinansēšanā. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Vēlos norādīt, kā paužu lepnumu par mūsu institucionālo darbu Eiropas līmenī ir bijusi patiesa vēlme no komisijas padomes eh, puses un parlamenta puses ļoti ātri pabeigt darbu, lai mēs varētu strādāt efektīvi. Un šī politiskā efektivitāte ir mūsu stratēģijas pamatā. Komisārs Kunis, vēlos pateikties jums par to, ka esam 4. februārī, da, fe, februārī darbu sākuši. Un rīt 29. aprīlī darbs tiks pabeigts. Ļoti maz ir tādu dosie, kas tiek pabeigti tik ātri. Otrkārt vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, kur es nosaukšu Brando Benefē no sociāldemokrātiem, Zipmanska no uh, ECR, Patriks Lijariks no Goja un vēl citi godājamie kol... Unir notre volonté. Mēs zinām, kādā virzienā vēlamies strādāt. Un mēs vēlējamies strādāt efektīvi, lai Eiropa būtu efektīva jauniešu nodarbinātības ziņā, bet iniciatīva jauniešu nodarbinātībai. Tā ir visgrūtākā daļa lai mēs gūtu panākumus. Tāpēc, ka reģionos ar vislielākajām grūtībām, kur ir 25% jauniešu vecumā līdz 25 gadiem, kas ir bez darba, tie ir vissarežģītākie reģioni un arī mērķa auditorija ir visgrūtākā jaunieši, kas ir eh, bez eh, izglītības jaunieši, kas ir tikko iegūšu diplomus, bet nevar a, atrast sev darbu, jo pietrūkst atbildī, atbilstības starp viņu izglītību un darba vietām. Un mēs nonākam ar šo iniciatīvu pie vissarežģītākās daļas, un bija vajadzīgs daudz labās gribas visiem kopā, lai mēs varētu gūt panākums rekordīsā laikā. Domāju, ka tas apstiprina mūsu darba stratēģiju kā referente par uh, uh, šo ziņojumu, es vēlējos, lai starp visām politiskajām grupām mums būtu maksimāli informācijas apmaiņa, un tāpēc ārkomisija ar padomu mūsu pašu vidū Mēs tikāmies tik daudz, cik ir vajadzīgs, lai mēs varētu saskaņot mūsu labo gribu ar šo vienoto mērķi gūt panākumus jauniešiem. Šovakar paužu lepnumu par Eiropu, tāpēc, ka ne tikai mēs gūstam panākumus. Vienbalsīgi mūsu labajā gribā un rekordīsā laikā lai mēs reaģētu uz patiesām vajadzībām, jo uz vietām, jo tas apliecina to, ka šajā sēžu zālē mēs zinām to, kas ir vajadzīgs uz vietām, kas ir vajadzīgs eh, projektu īstenotājiem un viņiem ir nepieciešams ievērojams priekšfinansējums. Tad, kad komisāri jūs piedāvājāt to, lai šis priekšfinansējums pāriet no 1 uz līdz 30%, tas nozīmē to, ka jā, Eiropa apzinās reālās vajadzības, jo projektu virzītāji nevar, it īpaši vissarežģītākajos reģionos, um, iegūt to finansējumu, kas ir viss nepieciešamākais. Tātad šis ir pozitīvs stimuls. Mēs cenšamies apsteigt laiku, un es ceru, ka mums tas izdosies visiem kopā. Šovakar mēs mums ir jāpauž lepnums par paveikto, un ceru, ka rīt būs ļoti nozīmīgs balsojums, kurš būs vēstījums tam, lai dalībvalstis varētu ķerties klāt pie šiem jauniešu nodarbinātības iniciatīvas projektiem, jo tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, mums ir nepieciešami šie projekti, un tagad ir pienākusi kāda padomē stimulēt dalību valstis, lai jaunieši varētu gūt labu priekšfinansēšanas darbu. Paldies! Uh, Paldies, referents kundze! Komi Tagad vārds komisārai Tīsena. Uh, thank you, President. Dear President, members of Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es gribētu pateikties Eiropas parlamentam un jo īpaši Morei Šarķie kundzei par to, ka viņi piešķīrus īpašu prioritāti šim failam, kā arī par efektīvo un konstruktīvo darbu. Es gribētu apsveikt parlamentu par šo rekordu ātro laiku, kādā tika panākt vienošanās gan starp komitejām, gan arī ar padomi par šo ļoti svarīgo palīdzību, kas ir vajadzīga Eiropas Savienībai un jo īpaši jauniešiem. Gribētu apsveikt arī Latvijas prezidentūru par tās iesaistīšanos šī jautājuma virzīšanā uz priekšu, kas notika ļoti efektīvi parādot to, ka prioritāte cīnīties ar jauniešu bezdarbu ir prioritāte visām Eiropas Savienības institūcijām. Mums tiešām nav laika, mēs nedrīkstam kavēties attiecībā uz jauniešu nodarbinātības iniciatīvas efektīvu īstenošanu. Ir pienācis laiks, lai praktiski sniegt palīdzību jauniešiem atgriezties darba tirgū. Mums visiem ir jāaizpilda savu solījumu, kas doti Eiropas Savienības pilsoņiem. Un to visu mēs kolektīvi darām, ierosinot uh, Eh, šo sarunu procesu, kā arī eh, regulu pieņemot tik ātri. Šodien apspriežamais priekšlikums skar šķēršļus, ko dalībvalsts identificējušas kā tos, kas traucē mm, pēc iespējas ātrāk īstenot jauniešu iniciatīvu uz vietām, tas ir finansējuma trūkums. Mēs nolēmām palielināt priekšfinansējumu 2015. gadā um, tuvojoties gandrīz vienam miljardam eiro. Tas noteikti palīdzēs ātrāk īstenot šo iniciatīvu un uh, attiecināt to uz vairāk nekā 650 tūkstošiem jauniešu Eiropā. Mēs esam pārliecināti, ka šis priekšlikums, uh, ko pieņemsiet uh, ar balsu vairākumu, es esmu pārliecināti par to, dos dalību valstīm tālāku stimulu īstenot pasākumus uz vietas un uh, atbalstīt jaunas darba vietas, prakses un izglītības turpināšanu. Godātie deputāti! Jauniešu garantiju schēmas īstenošana tiek uzsākta visās dalībvalstīs, sniedzot dažās valstīs jau taustāms rezultātus, kā to arī parādīja Eiropas semestra ziņojums par attiecīgu valstīm. Jauniešu garantijas schēma ir devusi stimulu uh, gan struktūrālajām reformām, nodarbinātības, gan arī izglītības sistēmā. Tas ir bijis arī katalizators, lai veicinātu jauniešu pārēju no izglītības uz darba uh, dzīvi. Un es gribu pateikties par saulēcīgu šīs iniciatīvas īstenošanu, kas E, ir tikusi izstrādāta ļoti, ļoti īsā laikā. Gribētu vēlreiz apliecināt parlamentu deputātiem, ka komisija um, izskatīs pirms finansējumu maksājumu pārskaitījumu tūlīt, līdz ko regulas grozījums stāsies spēkā. Protams, tagad ir jautājums uh, par atbalstu pasākumu kvalitāti, un šeit komisija turpinās cieši sekot panāktajam progresam, un mēs noteikti ziņosim par to arī Eiropas parlamentam. Vēlreiz paldies par jūsu uzmanību. Uh, thank you, Madam Commissioner. Paldies komisārs kundzei. Tālāk kultūras un izglītības uh, komitejas vārdā Eh, Silvija Giljomkundz, lūdzu. Paldies! Godātie deputāti, eh, šis um, priekšlikums skār situāciju, par ko esam jau vairāk kārtīgi sūdzējušies, bet jāsaka, ka rezultāti joprojām nav piepiekami un apmierinoši, ņemot vērā ļoti augsto jauniešu uh, Um, bezdarba īpatsvaru. Un jāsaka, ka patreiz jauniešu garantijas schēma nav īstenojušies tā, kā iecerējām, un mēs uzskatām, ka šis teksts ir ļoti vajadzīgs, lai mēs pārvarētu to plaisu, kas patreiz ir starp izglītību ieguvušajiem, neieguvušajiem un tiem, kur vispār izkrituši no skolu programmām. Uh, Šie pasākumi ir arī nepieciešami, lai novērstu to, ka jaunieši nonāk izmisumā un ir ilgtermiņa bezdarbnieki. Jaunieši visvairāk ir cietuši kopš 2008. gada krīzes, un jo īpaši tie to ir izjutuši vismagāk, kur izglītības līmenis ir salīdzinoši zems. Šie pasākumi ļauj e, ietvert e, atbalstu programmās arī jauniešus. Paldies! Paldies Gijom kundzei un tālāk politisko grupu pārstāvjiem vārds. Vispirms dodu vārdu uh, Larai Komī no Tautas partijas grupas pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties um, referentei par ļoti labi paveikto darbu un es atbalstu komisijas priekšlikumu paredzēt priekšfinansējumu palielināšanu operatīvajām programmām, kas ir paredzētas jauniešu nodarbinātībai. Piešķirot uh, miljārdu eiro no komisijas puses un ievērojami palielinot uh, priekšfinansējumu, uh, Mm, mēs varam šo instrumentu reāli īstenot apstākļos, kad dalību valstīm nav izdevies eh, mobilizēt pietiekam daudz līdzfinansējumu, lai šo programmu uzsāktu. Es gribētu aicināt dalību valstu valdības uh, un eh, reģionu valdības struktūras rūpīgi izvērtēt to, kādiem atbalsta pasākumiem būtu piešķiram galvenā prioritāte nacionālajās programmās. Man bija 26 gadi, kad kļuvu par Eiropas parlamenta deputāti. Es redzu, ka Eiropa ir ļoti tālu pavirzījusies, bet problēma ir tā, ka ka tas, par ko šeit lēmjam, nevienmēr īstenojas praksē dalībvalstīs. Jauniešu garantijas schēma ir ļoti labs instruments, bet mēs redzam, ka dažādās dalībvalstīs tas ir īstenojas ļoti atšķirīgi. Es domāju, ka mums ir nepieciešama arī labāka saziņa starp Eiropas Savienības institūcijām un jauniešiem, jo ļoti bieži, piemēram, viņi nemaz nezin uh, par tiem instrumentiem, kas viņiem nav pieejami. Liels paldies komī kundzei zilās kartiņas jautājums no Frontes kundzes. Lūdzu, Frontes kundze vārds jums. Prego. Sì, volevo solo chiedere all'onorevole Comis, siccome appunto ha citato il programma Garanzia Giovani, se era appunto al corrente del fatto che la Corte dei Conti Tā kā viņa eh, runā par jauniešu garantiju programmu, vai jūs zinat, ka revīzijas palāta nesen publiskoja ziņojumu par šo tēmu, un ko jūs domājat par to, ka ziņojumā par Itāliju ir teikts, ka jauniešu garantijas schēma neko nav devusi Itālijai? Vai, um, Komija kundze uzskata, ka nākotnē šī programma varētu darboties efektīvi. Atbilde. Kā jau um, es teicu, uh, Es analizēju eh, šo situāciju ne tikai no Eiropas viedokļa, bet arī no Itālijas. Ja runājam par Lombardijas reģionu, piemēram, jauniešu garantijas schēma tur ir labāk izmantot nekā citviet Itālijā, un to var redzēt arī no tiecīgās statistikas. Protams, Itālijā vēl ir daudz darāmā, bet. Es necenšos uh, uztaisīt sev politisko kapitālu no tā. Paldies! Komī! Paldies, komī kundzei! Tālāk. SD grupas vārdā Benifei kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs runājām par izcilu komisijas priekšlikumu, un šim parlamentam ir jārīkojas atbildīgi un jāapstiprina šis dokuments pēc iespējas ātrāk. Mums ir papildus viens miljārds eiro, lai palīdzētu jaunajiem cilvēkiem, kuri nedz mācās, nedz strādā. Manā valstī mums ir 600 50 miljoni eiro, kas tiks atvēlēti uh, projektu priekšfinansēšanai. Šī likumdevēja izvēle uh, ko mēs redzam, noteikti ir atbalstāma, jo tā ļaus realizēt programmas, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību un lai palīdzētu dalībvalstīm un reģioniem. Un tagad Eiropa ir izdarījusi savu daļu, tagad dalībvalstīm ir jādara viss, lai tās maksimāli izmantotu šos stimulus. Mums ir jāizvairās pēc iespējas no bir liekas birokrātijas, no administratīvā sloga un jāsagatavo kvalitatīvi projekti, kas ļaut jauniešiem izaugt gan profesionāli, gan personiski. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai līdzekļi tiktu pienācīgi izlietot, lai tas notiktu caurskatām, un komisijai un parlamentam ir vienlīdz jāuzņemas atbildība par to. Sociālo lietu komitejā Uh, mēs uzdosim uh, mutisku jautājumu dalību valstīm, kur uh, mēs aicināsim tās darīt maksimālo, lai sasniegtu reāls rezultātus ņemot vērā to, ka šī papildus summa patreiz tiek piešķirta projektu priekšfinansēšanā, jo mēs netrīkstam izšķiest resursus, mums ir jāizskauž jauniešu bezdarbs, un mēs gribētu, lai dalībvalsts darītu visu, kas ir tās spēkos, lai eh, ļautu Eiropā iziet no krīzes. Paldies! Paldies! Tālāk EKR grupas vārdā Žitņānskas kundze. Vienu minūtu lūdzu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi zinām, cik svarīgi jauniešiem ir aktīvi iesaistīties darba dzīvē pēc iespējas ātrāk, un Eiropas darba tirgiem ir jāpiedāvā viņiem šāda iespēja. Tomēr mēs nedzīvojam ideālā pasaulē, un situācijā, kad mums ir simtiem tūkstošu jauniešu bez darba, mums eh, ir jāatbalsta dalību valstis un paši jaunieši. Es domāju, ka jaunieši ir sadzirdējuši signālu no Eiropas parlamenta, ka mēs esam gatavi darīt visu, kas mūsu spēkos, bet tagad tās ir dalībvalsts, kas ir atbildīgas par šo līdzekļu efektīvu un operatīvu izmantošanu jo pretējā gadījumā e, jaunieši tikai vilsies. Paldies! Tālāk Alda grupas vārdā Dlabājevs kundze, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī referentas kundzei. Mums bija izcila sadarbība ar viņu strādājot pie šī ziņojuma, un es domāju, ka mēs pierādījām, ka Eiropa e, var reaģēt ātri tagad solis jāspēr dalību valstīm. Atbilstoši Čehijas žurnālistu teiktajām, uh, mums ir zemākais jauniešu bezdarba īpatsvars Eiropas Savienība, Eh, kopējais bezdarba līmenis eh, Eiropā, bet jauniešu bezdarbs ir uh, lielāks, tie ir vairāk nekā 10%. Protams, tas ir um, mazāk nekā Grieķijā, kur jauniešu bezdarbs ir 61%, bet tajā pat laikā mums būtu jāsniedz atbalsts tiem reģioniem, kam ir atbil šis atbalsts nepieciešams visvairāk. Viens miljārds eiro būs pieejami dalība valstīm eh, projektu priekšfinansēšanai, 4 miljoni no tiem Čehijai, bet jāsaka, ka šo, šīs darba vietas nevar nopirkt. Darba vietas ir jārada atbilstoši ekonomikas eh, um, vajadzībām. Tieši tādēļ eh, šīs programmas, šie pasākumi ir jāpapildina ar attiecīgiem pasākumiem, atbalstot pārēju no uh, mācībām uz darbu. Tādēļ mums ir um, atbilstoši jāidentificē darba tirgus vajadzības ar prasmēm, ko spēj piedāvāt jaunie cilvēki. Mums ir jāatvieglo jaunu uzņēmumu uh, veidošana, ir um, jāatbalsta inovācijas un kopumā ir jācenšas darīt vairāk, lai cīnītos ar jauniešu bezdarba īstajiem cēloņiem un nevis norādīt ar pirkstu viņiem, ko darīt. Paldies! Dekuji. Paldies! goja grupas vārdā Patriks Lorīk, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, darbie kolēģi, ņemot vērā, ka steidzami ir jāsniedz atbildi uz bezdarbu un jauniešu bezdarbu problēmu, mēs esam pieņēmuši lēmumu sniegt 1 miljardu eiro kredītu jauniešu nodarbināšanas institīvai Tagad dalībvalstīm ir jāiesaistās, lai šie līdzekļi tiešām nonāk pie jauniešiem un tas notikt efektīvi. Svarīgi, lai šī summa nākotnē tiktu palielināta. Es augstu vērtēju Elizabetes Marīnu Šartjē uh, centiens tomēr uh, Vēl ar vienu, ar to nepietiek, lai 3 miljoni jauniešu, kas Eiropas Savienībā ir bez darba, varētu piekļūt darbam un uh, būtu atbilstoši atalgot. Darbs ir tiesības, kas piekrīt visiem. Mums ir jāveido arī tāda izglītības sistēma, lai uh, jaunieši varētu atrast darbu, darba tirgu un jāveido nākotne katram Eiropas jaunietim. Paldies! Paldies, deputāta kungs, zaļo vārdā. Rēņķi kungs lūdzu. Kundze. Priekšstādākums darbie kolēģi un arī dārgās dalībvalsts. Es šajā parlamentā esmu darbojusies tikai dažas mēnešus, un man jāsaka, es jau, man jau tagad ir apnicis. Man ir apnicis, ka runājam par jauniešu bezdarbu un ne, nekas netiek darīts lietas labā. Man apnicis, ka, darb, ka dalībās neuzņems atbildību nopietni. Man apnicis, ka katreiz izskan viens tas pats. Varbūt pie vainas esmu es, varbūt es esmu pārlieku nepacietīga, taču es zinu Eiropā pārāk daudz stāstu par jauniešu jauniešiem Eiropā, kas nav eh, nepacietīgi. Bet, nu, Dieva dēļ ir 2015. gada vidus. Labrīt, dalībvalstis, jūs par ilgu dusat. Eiropas komisija ir piedāvājusi finansējumu jauniešu nodarbinātības institīvai, un tas ir pēdējais modinātājs zvans. Mēs parlamentā iestājāmies par ļoti ātru procedūru, jo mēs visi saprotam, ka pienāca brīdis rīkoties pilnīgi absolūti tagad, un mēs sagaidām, ka dalībvalstis rīkosies tāpat, ka tās izmanto šos līdzekļus un panāks, ka tie nonāk jauniešu ziņā, jo tā ir dalībvalstu politiskā atbildība. Thank you. Paldies. Vai jūs pieņemsiet Jakovčiškunga zilās kartītes jautājumu? Lūdzu. Jakovčiškungs, vārds jums. Paldies, ka pieņemat manu zilo kartīti. Es vēlos jums uzdot jautājumu. Nu, es gan saprotu, ka jūs esat dusmīgi, taču vai jūs nevarētu sacīt, ka šis lēmums palielināt iepriekšēju finansējumu par 33% liecina par to, ka Eiropas komisija uzticas Eiropas Savienībai un ka tagad komisijai un Parlamentam ir acīm redzam pierādījumi, ka viņi iestājas par jauniešu interesēm. Vai jūs nedomājat, ka tā mēs esam apliecinājuši savu gatavību rīkoties? Liels paldies par jautājumu. Es jums pilnīgi piekrītu. Mēs ļoti augstu vērtējam šo priekšlikumu. Mēs šai parlamentā strādājām, lai tas virzotos uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Taču tagad tiešām viss ir dalībvalstu ziņā. Tās ir atbildīgas par darbību. Tām ir jārīkojas, lai šie līdzekļi sasniegtu jauniešus un lai šie līdzekļi tiktu izmantoti programmās, lai jauniešiem vairs nebūtu jāpaliek bez darba. Paldies! Rēnkes skundze turpina priekšstādātājs un tagad Eiropas brīvības un demokrātijas grupas vārdā Laura Agējā. Viena minūte lūdzu. Paldies priekšstādātājai! Komisāra kungs, esmu pateicīga referentei par šo ziņojumu. Šī bija steidzamības eh, procedūra, par kuru mēs visi vienojamies, taču ir sacīts, ka operācija var būt eh, sekmīga, tomēr pacients vienalga tās laikā ir mieris. Es esmu pieradusi, ka Itālijā mēs citu kritizējam. Mums ir ievērojami resursi, taču tie ir ārkārtīgi slikti pārvaldīti. Un dalībvalstu pārziņā ir šos resursus pārvaldīt. Es domāju par garantiju jauniešiem un par visiem tiem resursiem, kas ir lieki izmesti vējā, neizmantoti. Un jauniešiem no tiem nav bijis nekāda labuma, un eh, jaunieši nav saņēmuši pietiekama informācija Un es domāju, tā es drīkstu vērtēt šo situāciju, un man ir kauns par to, ka esmu no valsts, kuru revizijas palāta ir apzīmējusi kā vienu no tām piecām valstī, kurā ir vissliktākie rezultāti saviem jauniešiem. Šī valsts negūs panākums, bet Eiropa lūk tos gūsto. Paldies, man Branda Banfei zilo kartīti vēl, zilās kartītes jautājumu, vārds uzdot, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, saka Brando Benfrei kungs. Tā kā šajās debatēs ir izskanējuši plašs interesi, ir daudzi komentāri izskanējuši, vēlos uzdot Ančējas kundzei, kāpēc ēnu referents FTT Viņa darbojas šai kapacitātei, kāpēc viņa neuzskatīja par vajadzīgu piedalīties darba grupas sanāksmēs? jūsu ieguldījums būtu varējis palīdzēt pieņemt šo tekstu ātrāk un vēstuli padomēji un komisijai. Vai jūs nedomājat, ka tad, ja komiteja mēnešiem darbojas, lai uzlabotu tekstu, tad tas e, katrā ziņā ir vērtīgāk nekā jūs vienkārši te izsakāties e, un e, darbos reāli neesat piedalījusies? Vēlos pateikties manam kolēģim Branto Benefei. Es esmu no vienas no mazākajām grupām šai parlamentā, FTD, un es esmu referente diviem ziņojumiem, un esmu redzējusi Benefei kungu kungu komitejā, bet tād, ja jūs būtu tur bijis tik bieži, cik es, tad jūs varētu man kritizēt. Jūs ļoti labi zināt, ka patiesībā šī, ka ir izniekoti tūkstošiem eiro un nekāds jēgas no tā nebija. Paldies! Mihāls Marušiks lūdzu, vienu minūti. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka Eh, bezdarbs konkrētā grupā, jauniešu grupā, ir eh, viens no bezdarba elementiem kopumā, un eh, mēs es uzskatu, ka mums ir jāveido normas, kas kopumā mazinātu bezdarbu. Ja mēs atradīsim instrumentus, kas tikai šo grupu izstumj darba tirgu, tad citās grupās attiecīgi bezdarbs vēl pieaugs vai tas būs eh, starp eh, lieliem vai maziem uzņēmumiem, bet jāsaka, ka bezdarbs ir rezultāts neveiksmīgai sistēmai. Mums nevajag cīnīties ar sekām, ir jācīnās ar cāloņiem, tādēļ, ka ekonomika ir nepareiz veidota, jo mēs redzam, ka cilvēkiem darbu dod patērētāji, nevis uzņēmumi. Jo, ja cilvēkiem ir nauda, viņi to tērē, attiecīgi ir jāražo preces, un tas dod darbu cilvēkiem. Paldies, paldies deputātam. Tagad došu vārdu Vandenkendel Tāler kungam lūdzu, tautas partijas grupa. Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de commissaris. Paldies, priekšsēdētāji. Septiņi miljoni jaunieši ir bez darba. Tas ir neticams skaitlis. Tas ir pilnīgi neilgspējīgi. Tas kļūst par milzīgu Eiropas slogu, ne tikai uz viņu nākotni, bet uz visu Eiropas Savienību. Ir panākts pirmais solis uz priekšu, vienošanās par uh, piešķīrumu jauniešu institīvai, nodarbināšanas institīvai. Tātad jauniešiem būtu jāspēj atrast darbu vai arī stažēšanās vietas. Tā mēs esam apliecinājuši, ka vajadzības gadījumā Eiropa spēja rīkoties ātri. Mēs apliecinām, ka Eiropa ir liela lielos jautājumos, un tagad dalībvalsts pārziņā ir nodrošināt, lai šie līdzekļi tiktu veiksmīgi un ātri izmantoti. Vairs nav nekāda iemesla kavēties. Šis e, iepriekšējais piešķīrums ir tikai pirmais solis un daudz vairāk ir jādara, lai šī sāpīgā problēma tiktu atrisināta. Ir jāpanāk tā, lai jauniešu prasmes atbilst vairāk darba tirgus prasībām, jāveido augstas kvalitātes stažēšanās vietas, elastīgs darba tirgus un ilgspējīgas darba vietas. Tagad e, bumba ir dalību valstu spēles lau laukumā. Nav runa par to, ko dalībvalsts var darīt, runa par to, kas jādara tālāk. Jebkurš prātīgs šahis vienmēr domā vairākas gājienas uz priekšu, tātad mums būtu jārīkojas tāpat, lai mēs pielikt punktu jauniešu bezdarbam. Jutta Steinruka lūdzu, pusotra minūte. Diemžēl Šodien mums vēl nav iemesla priecāties par kādiem labiem sasniegumiem cīņā pret jauniešu bezdarbu. Mums ir vēl ļoti daudz jāstrādā, taču šī iniciatīva beidzot ļaus uh, tomēr uzsākt kustību. Paldies visiem, kas piedalījās un jādara viss, lai uh, šī programma, šī iniciatīva tiktu īstenot, jo eh, runāts jau ir ļoti daudz, bet rezultāti ir pieticīgi. Sociāldemokrāti ir uzsvēruši, ka cīņa pret sociālu, demo, pret uh, jauniešu bezdarbu nav um, uh, veicama, veicot ļoti radikālus taupības pasākumus. Un tieši tajās dalībvalstīs, kurās uh, Uh, taupības pasākumi bija vissmagākie, ir uh, jāpiešķir palīdzība, protams, vienlaikus veicot struktūrālās reformas. Cīņa pret jauniešu bezdarbu arī turpmāk būs mūsu prioritāte. Tā jūs sacījāt, komisārs kundze, ne, ne tikai dalību valstīs, uh, un Eiropas institūcijās, bet arī konkrētās vietās vietējiem uzņēmējiem ir aktīvi jādarbojas jauniešu interešu labā, lai viņiem būtu perspektīva. Štainruk. Paldies, Štainrukas kundze, un tagad vārds Makintājas kundzei. Vienu minūti, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties referentei un komisāram no viss sirds. Es domāju, mēs visi apjaušam, ka jauniešu bezdarbs ir nopietna problēma un nepieciešams rīkoties. Tāpēc atbalstu šo priekšlikumu izbrīvēt resursus, lai pātrinātu programmu īstenošanu dalību valstīs. Taču man ir bažas par to, ka uh, iepriekšēja finansēšana var eh, būt kā spiediens uz šo fondu vēlāk, un tad pēc vairākiem gadiem tradicionālie fondi būs jā, jānovirza jauniešu nodarbinācības institīvam. Es domāju, vienmēr jāvar budžeta disciplīna, un te nav nekādu izņēmumu. Tātad rezultāti ir mums jānovēro. Lai būtu īstens iegu, labums, mums ir jāstrādā kopā ar dalībvalstīm, lai izstrādātu atbilsto, atbilstošs risinājums katrai gadījumam. Es esmu priecīgi apvienotās karalistes valdība ir izmantojis jauniešu nodarbinātības institūtu, lai papildinātu valsts, val, valsts uh, programmas un uh, manā vēlēšana apgaltā Midlands. Uh, ir arī jau īsteni redzami e, rezultāti. 2,2 miljoni jaunu starvēšanās vietu ir e, pavēršās pēdējo gadu laikā. Paldies! Tagad vārds Inesai Kristinai Zuberai. Viena minūte. Paldies priekšstādātāji! Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas uh, iepriekšējā finansējuma palielināšana ir pamatpasākums, jo šī finansējuma apjoms bija tik mazs, ka dalībvalstīm bieži vien vispār pašām bija grūti rast eh, līdzfinansējumu. Visvairāk, protams, grūtība bija tajās valstīs, kuras visaugstākais bezdarbs. Uh, neko nebūtu varējuši darīt bez šī pasākuma, par kuru rīt strādāsim. Taču šī, šai institīvai vēl ar vienu ir pārāk mazs budžets, lai tās ietekme tiešām būtu ievērojama un lai tā varētu atrisināt jauniešu bezdarba problēmu. Mēs zinām, ka īstenojot programmu, izveidoto darba vietu skaits ir e, mazāks nekā zaudēto darbu vietu skaits. Turklāt tie ir ierobežota laika līgumi, e, tikai e, stāžēšanās vietas, tātad būtībā šī garantija tikai turpinās nedrošību. Paldies. Tagad Lambros Fundulis. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, kolēģi. Jauniešu nodarbināšanas institīva mēģina risināt problēmu, kas pastāv un īpaši izteikti tādās valstīs kā manējā. Konkrēti vēlos sacīt, ka Grieķija apmēram 60% oficiāli ir bezdarbnieki jaunieši, taču neoficiālie skaļi vēl lielāki. Nav gaidāms, ka šī situācija drīz mainīsies, kaut arī tiek īstenot centieni gan Eiropas Sanības, gan Grieķijas līmenī. Uh, Kāpēc es domāju, ka neatrisināsies šī problēma? Tāpēc, ka mums ir nepie, nepareiz pieeja. Tā vietā, lai izveidotu pastāvīgas darba vietas, vienkārši tiek pievērsta uzmanība kārtējām izglītības jaunām programmām un kaut kādām jaunām nodarbinātības programmām. Beigās šīs, šim finansējumam nebūs nekāda labuma, kā tikai daži iegūs kaut kādu ieguvumu. Un ar vienu tiks neiedzīgi izmantot Eiropas Savienības budžeta līdzekļi. Paldies! Paldies, turpina priekšstādātājs. Mihaila Soidrova. Pusot minūte, lūdzu. Ženī, pane, misto predsedo, jā, vi... Paldies, priekšstādātāja vietniek. Es augstu vērtēju referents un citu kolēģu lēmumu neapšaubāmi atbalstīt komisijas priekšlikumu palielināt iepriekšējā finansējuma summu jauniešu nodarbinātības iniciatīvai. Viena miljārda eiro iepriekšējais finansējums 2015. gadā apliecina to, ka Eiropas Savienība nopietni ir gatava cīnīties pret jauniešu bezdarbu ja mūs uztrauc, vai šie, šis finansējums tiks efektīvi izmantots, mums arī cieši jānovēro, kā mūsu pašvaldības izmanto šos līdzekļus. Es pati esmu eh, ciešā saziņā ar mūsu darba ministrijas eh, amatpersonām, un mēs raugamies, kā šīs problēmas tiek sagatavotas un izmantotas. Mana informācija tāda, ka Čehija ir gatava izmantot šos, šos fondus īpaši tādos reģionos, kur ir augsts bezdarbs bez Prāgas, kur ir zems bezdarbs, ir arī citi reģioni, kur ir augsts bezdarbs pār par 20% īpaši jauniešu vidū. Jau um, vecumā līdz 25 gadiem. Tāpēc es vēlos, lai vairāk tiktu atbalstīta profesionālā apmācība ar šiem līdzekļiem Un nu, tas mums ir jāuzsver kā investīcijas mūsu nākotnē. Tās ir investīcijas, kas jauniešos viesies uzticēšanos un viņi būs gatavi strādāt. Es priecīgi par to, ka šis priekšlikums ir atbalstīts. Un tagad Marita Uvskok. Uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam dzirdējuši piemērus no Itālijas un citām valstīm, taču es runāšu par savu valsts Zviedriju. Zviedrijā ekonomiskie un sociālie mm, apstākļi it kā ir mazāk problemātiski, taču pat Zviedrijā jauniešu bezdarbs ir visnotaļ augsts. Un papildus atbalsts ir novirzīts ar jauniešu nodarbinātības institīvu arī uz Zviedriju. Valdība pagājušā gada Zviedrijā izman, pieņēma lēmumu izmantot nelielu daļu no šī atbalsta tieši tāpēc, ka valdība nevēlējās likt klāt savus budžeta resursus eh, ES piešķirtiem līdzekļiem. Tāda ir situācija Zviedrijā. No tā tagad var būt labumi, eh, tas eh, var nest augļus, bet ir valstis, kur tas būs pilnīgi neiespējami. Šīs valsts nevarēs izmantot eh, šo jauniešu nodarbinātības ministriju, jo tām nav pašiem savu līdzekļu, ko likt klāt. Tāpēc ir nepieciešama līdzekļi, lai palīdzētu jauniešiem tikt pāri bezdarbam. Nedrīkst būt tik nabadzīgs, ka nevar tikt pāri nabadzībai. Šī ir iespēja, kas visiem ir jāsniedz. Paldies! Tak. Eh, now, Paldies. Tagad deputāte Anna Sandere. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es no savas puses vēlos uzteikt referentes darbu un komisijas darbu. Piešķirot uh, finansējumu jauniešu bezdarba problēmas risināšanai. Protams, tas ir labs, laba ziņa. Tas apliecina to, ka Eiropas Savienība prot rīkoties konkrēti ātri un efektīvi krīzes situācijā. Tas jau šeit tika teikts. Bumba tagad ir dalībvalsts laukuma pusē. Jāņem, jā, jā, jāspēr vairāk soļi, lai veicinātu apmācības jaunieši paši izveidot uzņēmums, vai arī, lai viņi pielāgotu savu izglītību jaunajām digitālajām profesijām. Es no savas puses vēlos uzsvērt vienu lietu, proti pārobežu mobilitāti. Tā ļauj jauniešiem vieglāk izmantot profesionālās iespējas viņpus robežām. Šī mobilitāte ir īstenojami pateicoties valodu apguvē. Taču manā valstī Francijas valdība vēlas uh, pārtraukt apmācības bilingvālā režīmā. Tas noz nozīmē, ka mūsu centieni būs vējā. Pārobežu mobilitāte arī var tikt nodrošināt pateicoties labākai informācijai par darba tirgu ārvalstīs un arī par apusēju diplomu atzīšanu. Tie ir dažādi pasākumi, taču tie citu papildini un tie mums ļaus tālāk virzīties priekš, lai apkarot jauniešu bezdarbu. Paldies! Madam deputē! Paldies! Paldies! Linkevičūtas konzulu. Sveikinu! Paldies, priekšēdētāji. Gribu sveikt referentu, atbalstu arī komisijas apņemšanos palielināt līdzfinansējumu apjomu, jo tas palīdzēs dalībvalstīm uh, cīnīties pret bezdarbu efektīvāk. Cilvēkiem ir jāsniedz palīdzību darba meklējumos, arī uh, izglītības izvēlē un stažēšanās nodrošināšanā. Uh, Ņemot vērā smago ekonomisko situāciju, ne visām dalību valstīm ir iespēja īstenot uh, da, jauniešu nodarbinātības iniciatīvu, tāpēc šis priekšlikums ir ļoti būtisks uzlabojams, lai iniciatīvu varētu īstenot. Īpaša vērība jāpiegriež uh, jauniešu, to jauniešu iespējām, kam ir uh, veselības problēmas, eh, īpašas vajadzības vai ļoti zems izglītības līmenis. Un, ja cilvēkam neat, nav iespējas atrast darbu, tas ļoti nelabvēlīgi ietekmē ne tikai ekonomiku, bet arī pašu individuālo cilvēku. Rodas veselības problēmas vai cilvēks var kļūt par noziedznieku. Uh, Un es uzskatu, ka līdzfinansējuma iespējas ir jāizmanto pēc iespējas efektīvāk. Uh, Deputī Havī Lopes. Uh, Lopes kungs lūdzu vienu minūti. Paldies priekšādātāji. Liels paldies par padarīto darbu, lai varētu pātrināt līdzekļu saņemšanu dalību valstīs, kas e, īstenos šo iniciatīvu pret jauniešu bezdarbu. Liels paldies e, kolēģiem parlamentā un arī Eiropas komisijai. Ir valstis, kurās ir ļoti smagas jauniešu bezdarba problēmas. Tās ir tās pašas valstis, kas cīnās ar ļoti uh, lielu iztraukumu budžetā, un šī iniciatīva neko daudz nedos, ja mēs nedomāsim makropolitiskā mērogā. Un jauniešu bezdarbs parasti, nu, piemēram, arī Spānijā, jauniešu bezdarbs ir divkārt augstāks nekā vidējais bezdarba līmenis. Arī manis pieminētajā uh, Uh, reģionā jauniešu bezdarbs ir kā gazas sektorā, un Eiropas parlamentam ir jārēģē, tāpat kā dalību valstīm. Paldies! Procedūrā každai. Tālāk brīvais mikrofons. Kā pirmajām došu vārdu brīvā mikrofona procedūrā. Erdre Klūnkungam lūdzu no tāds partijas grupas. Thank you, Mr. Chairman. And... Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu apsveikt referenti un ēnu referents un tīpaši arī komisiju par to, ka uh, šis ziņojums pie mums ir nonācis tik saulēcīgi, jo tiešām tas ir ļoti svarīgs un šī situācija kopumā ir ļoti svarīga Eiropas jaunajiem cilvēkiem. Vi, ir svarīgi viņus atbalstīt, uh, nodrošināt viņiem atbilstošo apmācību un izglītību, lai viņi varētu uh, iegūt darbu. Uh, Tas, ka tiek ierosināts eh, sniegt atbalstu eh, projektu uzsākšanai, es domāju, ir skaidrs signāls dalību valstīm, ka tām ir jāveido nepieciešamās atbalsta struktūras, lai attiecīgi veicinātu jauniešu nodarbinātību. Es gribētu aicināt komisiju ļoti rūpīgi sekot eh, tam, kā tas notiek un regulāri atskaitīties parlamentam, kā šī jā, līdzekļu piešķiršana ir devusi ieguldījumu jauniešu mm, garantiju iniciatīvas īstenošanai programmai īpaši jāraugās, lai tiktu attīstītas prasmes un izglītība, kur tas ir nepieciešams uz vietas darbā. Jo tik bieži mēs esam izglītojuši jaunus cilvēkus. Bez mērķa dodot viņiem prasmes, kas eh, darba vietā konkrēti nenodara. Tā kā ļoti svarīgi ir izvērtēt nepieciešamās prasmes šīs dienas darba tirgu. Paldies! Thank you. Acum, domn deputāt. Paldies. Tagad Nevresku kungs lūdzu. Maikro. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Paldies, priekšādātāji. Es arī gribu teikt paldies referentē un arī komisijas pārstāvjiem par šo projektu. 7 miljoni jaunieši ir bez darba, un aiz katra stāv atsevišķs liktenis, atsevišķs cilvēks. Un runa nav tikai par līdzfinansēju, līdzfinansējumu, tas ir jāpapildina ar citiem pasākumiem. Eiropas parlaments vēlas, lai mēs ātrāk reaģētu, atrastu risinājumus, uh, cīņā pret bezdarbu palielinājums līdzfinansēm no 1 līdz 30 procentiem ir ļoti labs, bet dalību valstīm tagad bumba ir viņu laukuma pusē. Un Rumānijā arī ir jāsaņem atbalsts šai, šīs problēmas risināšanai. Rumānija bija starp pirmajām valstīm, kas ķērās problēmai klāt. Thank you. Mulțumesc! Paldies! Uh, ah, yes. Tālāk ir tā pilotis Notis Marijas. Marijas kungs lūdzu. Elās lepnu. Vienu minūti. Jauniešu nodarbinātības institīva piešķir tikai 6 mil, miljonus eiro, kad ir vairāk par eh, vairāk bezdarbnieku nekā šo, šī summa spēja palīdzēt. Tā tad ir nepieciešams tūlīt pat paaugstināt eh, šo summu. 51,7% bezdarba līmenis jauniešu vidū Grieķijā, arī Spānijā un Portugālē ir ļoti augsts šis rādītājs. Uh, Eiropas dienvidu valstīm ir jāpiešķir īpaši līdzekļi lai varētu īstenot tādus darb, tādas darba vietas izveids, kas veicinātu arī jauniešu iekļaušanos tirgu. Turklāt Grieķija ir lielākā grūti, lielākās grūtības līdzfinansējuma rašanai, bet Dragi un, un citi viņa komandā vienkārši žņaudz Grieķiju ar savām prasībām. Ir nepieciešami līdzekļi, lai palīdzētu tādām valstīm kā Grieķija, kas tiek pakļauts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 kas vērstas uz jauniešu nodarbināšanu. Taču nedrīkstam aizmirst reformas un investīcijas. Mēs nevaram vienpusēji panākt mērķi. Man jums jāatgādina, ka pastāv, liela atšķirība, pastāv liels atšķirības starp dalībvalstīm. Ir grūti uh, izmantot finansējumu. Tāpēc nākotnē dalībvalstīm vēl vairāk ir jāapņēmas izveidot darba vietas jauniešiem. Dalībvalstu centieni ir jāizmanto tā, lai piešķirtu līdzfinansējumu un reformas. Kāds ir jūs viedoklis par reformām? Lūdzu, Mārijas kungs atbildē. Vēlos pateikties kolēģim un atbildēšu šādi. Pat labam! lai nodrošinātu līdzfinansējumu no Grieķijas puses, ir nepieciešams kapitāls. Bet kāda memoranda dēļ valsts finansējums ir samazinājies, tad šī kapitāla nav, lai no Grieķijas puses varētu īstenot līdzfinansējumu, kas nodrošinātu rezultātu šai investīvai. Un daudz vairāk tas attiecas uz to, kad vispār Grieķijas uh, Uh, bankas nepiešķir kredītu, nesaņem kredītu no Eiropas valstīm. Tās pat ne eiro neš, nesniedz Grieķijas uh, bankām. Tāpēc Grieķijai tas ir pamata elements, kas jums jāņem vērā. Paldies! Jautājums bija uzdots aizņem veselu minūti, saka Notispa kungs, tāpēc arī mana atbild bija garāka. Paldies, turpin priekšsēdātājs. Tagad Brambika Bilbao lūdzu. Gracias, prezidente. Paldies, priekšsēdātāji. Godātā komisārs kundze, es atbalstu šo regulas reformu sociālajam fondam un šī uh, problemātika, cīņa pret jauniešu bezdarbu ir mūsu prioritāte, bet es gribu gaidīju no komisijas vēl precīzāku analīzi. Dalību valstīm ir ļoti ierobežotas iespējas īstenot operatīvas programmas un bieži vien dalībvalstis cenšas centralizēt līdzekļus un nepiešķir tos reģionālajām struktūrām, kas pārzina situāciju uz vietām, kam ir arī ziņa, zināšanas par uh, praktiskajām vajadzībām un kas spēja arī norganizēt publiskās un privātās partnerības. Šīs problēmas ir jākoriģē, jālabo, vai jums ir iecere precīzāk analizēt situāciju. Paldies! Paloma Lopes Permeho kundze, lūdzu. Gracias, prezidente. Paldies, priekšādātāji. Es gribētu paskaidrot, ka mēs neesam pret jauniešu garantiju programmu, bet mums nepatīk veids, kā ir paredzēts to īstenot arī Spānijā un līdzfinansējums tas ir ļoti labi, bet tā nav galvenā problēma. Ir jāmaina politika, kas rada jauniešu bezdarbu. Ekonomiskā aktivitāte nav tāda, lai jaunieši varētu atrast darbu, un problēmas netiks atrisināts ar subsīdiju palīdzību no uzņēmēju puses jauniešiem nekāda labuma no tā nebūs un nebūs arī kvalitatīvu darba vietu un nodarbinātības iespēju. Komisija jādomā apzinās, ka šai programmai būs tikai tāda neliela ietekme un arī revīzijas palāta nav īpaši pozitīvi atsaukusies par šo uh, ir nepieciešamas investīcijas algās un sociālajā nodrošinājumā. Paldies, Marko Vallī lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Es gribēju izmantot šo minūti, lai mm, izspiestu solījumu no komisāras kundzes proti, ka turpmākajos gados visas progr programmas, kas paredzētas, uh, jauniešu bezdarba pārvarēšanai iegūtu pievienoto vērtību. Mēs vairs nevaram atļauties arī manā valsts kaut ko uzvaroši paziņot par divu ar pus miljārdiem, kas tiek piešķirti un tiek izveidotas tikai 12 tūkstoši darba vietu, kaut gan apsolīti bija 2 miljoni. Bezdarbnieku ir miljoni un 12 tūkstoši darba vietu ir piliens jūrā. Programmas ir jāīsteno efektīvāk, citādi cilvēki ļoti skeptiski raudzīsies uz Eiropu. Nākamais runātājs. Jezlovēckas kundze, godātie deputāti, šajā kritiskajā situācijā, kur atrodas jaunieši Eiropā, komisijas priekšlikums palielināt priekšfinansējumu bija ļoti labs lēmums, un es ceru, ka tas uzlabos situāciju. Uh, Tāpat mm, kā Eiropas parlaments, arī dalība valstis ir akceptējušas komisijas priekšlikumu bez grozījumiem, lai pātrinātu iespēju piešķirt līdzekļus. Un es gribētu pateikties uh, eh, Marīna Čartjē kundzei, kā arī ēnu referentiem. Bet es gribētu teikt, ka līdzekļu trūkums nav vienīgais, ar ko cīnās dalība valstis. Patreiz arī trūkst um, konkrētu uh, pasākumu, konkrētu atbalstošo programmu, lai īstenotu atbalstu šo iniciatīvu. Kad cilvēki ilgi atrodas ārpus darba, viņiem ir arvien grūtāk atgriezties profesionālajā dzīvē, vēl jau vairāk daudzos gadījumos tas, ka trūks darba un trūkst ienākumu, um, jaunieši nonāk absolūtā nabadzībā, kas vēl vairāk apgrūtina viņu situāciju un mm, iekļaušanos sabiedrībā. Tādēļ komisijai būtu jāizdara spiediens uz dalību valstīm, lai tās efektīvāk un ātrāk izmantotu šos pieejamus pieejamos līdzekļus. Paldies! Paldies deputātas kundzei! Tālāk Ivans Jakovčič kungs lūdzu. Kon, imamo jedan odličan prijedlog koji dolazi iz komisije. Paldies! Es gribētu atbalstīt priekšlikumu, kas nācis no komisijas. Manuprāt, tie ir ļoti uh, tādi labi jaunumi, par ko ir iemesls priecāties. Uh, Eiropas komisija ir piedāvājusi priekšlikumu um, palielināt līdzfinansējumu līdz 33%, un mēs ilgi esam gaidījuši šādus grozījumus, un uh, ieviešot šo iniciatīvu, mēs parādīsim, ka mums var uzticēties, ka mēs esam spējīgi efektīvi darboties, lai samazinātu jauniešu bezdarbu, citas starpā arī Eiropas dienvidu valstīs. Un vājākais eh, ķēdes posms šobrīd ir dalība valstis. Lūdzu apzinieties, ka daudz kas ir likts uz spēles. Nākamais kolēģis ir Andrejs Novakovs, kam tiek dots vārds brīvajā mikrofonā. Благодаря, господин председател. Както казах и преди малко, безспорно... 30... Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau es teicu, palielinājums par 30% priekšfinansējumam programmām, kas ir daļa no jaunas nodarbinātības institīvas, ir ļoti labs priekšlikums, un es to augstu vērtēju, šo Eiropas komisijas priekšlikumu, un tomēr ir vairāk jāizmanto iespējas, jāvērtē, jā, jāvelta centieni komunikācijai, kas ir saistīta ar šo institīvu. Jāatgādina arī lielā loma, kas piekrīt vietējām mm, varas iestādēm pašvaldībām, kas visvairāk ir informēts par situāciju ar jauniešiem. Tātad es aicinātu reģionālās iestādes darīt vairāk, lai tās palielinātu jauniešu spējas tik nodarbinātiem un jāizteno reformas, lai uzlabotu nodarbinātības dienesta darbību. Tā mēs varam veicināt jauniešu pieeju kvalitatīvām darba vietām. Paldies! Paldies! Līdz ar to brīvā uh, mikrofona procedūra ir beigusies, un tagad vārds eh, vicepriekšādātāja Taisenai komisijas vārdā. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji, godātie deputāti. Es vēlreiz gribētu jums teikt paldies par atbalstu, ko saņēmu no visām politiskajām grupām. Uh, un ka balsosiet par grozījumu priekšlikumu, e, mēs varam rēķināties ar to, ka padomi arī mūs atbalstīs un maijā varēsim cerams sākt jau e, šī, šī lielā līdzfinansējuma izmaksāšanu. E, tāpat mēs saņemsim arī progresa ziņojumu no dalību valstīm, iepazīstināsim Eiropas parlamentu ar tiem un es jau tagad priecājos par turpmākajām debatēm parlamentā. Nākamajā gadā mēs piedāvāsim parlamentam tādu vispārēju pārskatu par eh, kopienas atbalsta efektivitāti saistībā ar fondu, sociālo fondu un jauniešu garantijām, un tādējādi parādīsim jums, kāds ir bijis uh, Uh, pasākumu efekts, un, protams, rūpēsimies par to, lai dalībvalstis arī paveiktu savus uzdevumus dalībvalstīm. Dalībvalstis saņems atbalstu, uh, dalībvalstu pašvaldības un uh, vietējās pašvaldības saņems atbalstu, un mēs gādāsim par to, cik tālu mūsu kompetence to pieļauj, lai dalībvalstis par to uh, gādātu. Uh, jauniešu bezdarba nodarbinātības uh, politika līdz šim nu, nav pilnī, bijusi pilnīga. Ir vēl arī citi uh, fondi. Tagad ir šī speciālā jauniešu garantija, bet uh, mēs zinām, ka daudzās valstīs uh, projekti tika kavēti dažādu iemeslu dēļ, un tagad mums ir iespējas šos šķēršļus novērst. Tāpat mums ir e, līdzekļi no Eiropas reģionālā fonda, no Eiropas sociālā fonda, mums ir īzī e, e un sociālās nodarbinātības programma, arī Erasmus programma, e, Un ar to, protams, arī nav gana, bet uh, nodarbinātība ir, uh, uz nodarbinātību arī attiecas pieprasījuma un piedāvājuma um, problemātika. Ir nepieciešams radīt darba vietas un ir jāizmanto iniciatīvas, lai palīdzētu cilvēkiem, kas ilgstoši ir bez darba. Uh, jāveicina profesionālā izglītība jauniešiem, jāīsteno dalību valstīs saprātīga nodarbinātības politika un arī investīciju uh, uh, iespējas, uh, dos jauniešiem jaunas iespējas un uh, grozījumu priekšlikums, ko jūs šodien atbalstījāt, uh, arī būs liels solis uz priekšu. Liels paldies visiem jums arī par to, ka viss notika raiti. Paldies, Morēna Šarķie, kundze lūdzu. Priekšstādātāja kungs, komisārs kundze, es vēlos jūs apsveikt ar, ar to, cik lielā mērā jūs ar šo regulu kopā ar maniem kolēģiem esat panākuši to, ka ir vairāk, uh, liela, palielināt priekšfinansējuma summa. Tas līdz, tās trūkums līdz šim bija milzīgs šēslis. Šādi mēs apliecinām, ka mēs zinām, ka Eiropā ir grūtības. Es vēlos aicināt kolēģus rīt balsošanas laikā nemaldināsim citu citu. Mēs vienojamies par pašu pamatu. Šis priekšfinansējums ir viens solis jauniešu bezdarba apkarošanai. Komisārs Kunz jau pareizi teica, tas nav vienīgais solis. Taču, ja mēs rīt spēcīgi balsosim, tad mēs rīt valsts valdību vadītājiem visi kopā parādīsim, ka mēs nešaubāmies, ka mēs pieprasām, lai dalībvalstis valstis uzņemtos saistības par šīs jaunas nodarbinātības institīvas sekmēm. Es daudz esmu dzirdējis nacionālo diskusiju šovakar. Dalību valstīm nav pamata sevi ar kaut ko īpašu apsveikt, bet mums ir jāpanāk ar mūsu kopīgām politikām, lai jaunieši atrod kvalitatīvas darba vietas. Tātad rīt mūsu balsojums atainos mūsu prasības pret dalībvalstī. Trešā lieta, kur vēlējos pieminēt, ir tā, ka komisārs kundze, jūs jau pareizi sapratāt, mēs savus centienus nepārtrauksim. Mēs kopīgiem spēkiem esam panākuši, lai tiktu piešķirt lielāku priekšfinansējumu summa. Jā, mēs vēlamies, lai tiktu panākt rezultāti. Un šie rezultāti tiks panākt tad, ja projekti būs kvalitāte. Tātad nepieciešami projekti. Mēs vēlamies kopā ar komisiju sekot tam, kā situācija attīstās. Mēs darbosimies eh, nodarbinātības komitejā, lai mēs redzētu, kā darbojas tā politika, par kuru mēs iestājāmies kopā ar jums. Priekšsēdētājs pārtaus runātāji, jums ir jānoslēdz savu uzstāšanās. Marīna Šantjēra kundze turpina. Nodarbinātības iniciatīva jauniešiem uh, nav vienīgā, mums vēl ir uh, finans, sociālais fonds un citi instrumenti, kas veicinātu jauniešu iespēju strādāt. Paldies priekšstādātāji. Paldies! Līdz ar to šī